L'ordine del giorno reca la raccomandazione. Saskaņā ar darba kārtību tagad ir jāskata ziņojums, ko sastādīs Renāta Somere, pārtiks produktu informācijas sniegšana patērētājiem. Tas ir ieteikums otrajam lasījumam. Un uzreiz došu vārdu referentai Zomeres kundzei. Lūdzu, jums četras minūtes. Dank, Paldies, priekšsēdētāja kundze, cienījamies komisārkungs, cienījamie kolēģi. Gadrīz nu, pēc trīs gadu intensīvu darbu un vairāk nekā 3000 grozījumiem, neskaitāmām sarunām, diskusijām, debatēm, pēc ļoti sarežģītām tehniskām sarunām un politiskiem triologiem, beidzot šis politiskā pakete ir nokļūst līdz balsojumam. Šī pakete starp Eiropas Savienības parlamentu, ministru padomi, komisiju par pārtiks produktu marķēšanu. Tam jānodrošina labāku patērētāju informētību, lai tie vieglāk izvēlētos savus produktus. Taču arī pārtiks produktu ražošanas nozare jāgūst labums no šīs pakotnes. Tā ir ļoti būtiska maziem un vidējiem uzņēmumiem, un ir ļoti svarīgi zināt to, ka pārtiks produktu nozare Eiropas Savienībā tiek pārstāvēt 80% no mazajiem vidējiem uzņēmumiem, un vienlaikus marķēšanai jāatbilst tik vienam pārtiks produktam, ik vienam dzērienam, sākot no pamat pārtiks produktiem līdz augstvērtīgiem produktiem. Un tādēļ līdz šim piemērotā marķēšana neatbilst pamat pārtiks produktiem. Un par spīti visiem šīm sarežģītībām un dažādajiem viedokļiem parlamentā un dalību valstīs mēs beidzot esam sasnieguši kompromisu. Būs iespējams uzreiz atpazīt alergēnus, varēs uzreiz ieraudzīt, no kurienes auga eļļas tiek iegūsts, ir izcelsmes marķējums cūgaļai, kāzas gaļai, pīļu gaļai un citiem produktiem ir iespējams arī iegūt uh, izcelsmes informāciju par piena produktiem vai atsevišķām sastāvdaļām pārtiks produktos, kā arī gai, gaļas izstrādājumos. Imitāti būs ļoti skaidri norādīti, tas attiecas arī. Uz uh, gaļas izstrādājumiem un piena izstrādājumiem, kas nav oriģināli gaļa un piens. Tāpat arī tiks norādīts, ja uz kāda iepakojuma ir attēls no augļa, tad arī šajā iepakumā jābūt iekļautam auglim, nevis aromātu vielām un citiem sastāvdaļām. Un vienmēr ir jānorāda vērtība par 100 gramiem un mililitriem. Tāpat ir jāparāda, ka ir uh, gaļas, uh, ūdens saturs gaļā, kā arī zivju iepakojumos. Un visiem šai informācijai jābūt labi salasāmai. Mēs esam definējuši šo salasāmību, esam noteikuši minimālo rakstības burtu lielumu. Esam arī noteikuši prasības, kādam jābūt kontrastam starp fonu un burtiem. Vienlaikus mēs vēlamies novērst arī papildus izdevumus. Svaigiem produktu iepakojumiem ir jānodrošina sa sastāvs par alergēniem. Un specialitāten zerstört. Es hätte zum europäischen. Komisija piedāvāja tātad noteikumus, ko mēs nevaram pieņemt, un tāpēc mēs to neieviesīsim. Bet tagad esam vienojušies, un uh, tiešām nopietnie patērētāja aizsardzība ir apmierināta ar to, kas ir sasniegts. Tātad pateicos visiem iesaistītiem ēnu referentiem komisijā, jo īpaši komisāram Dalī par viņa paziņojumiem, kurus viņš eh, drīz cerams sniegs, un tādējādi pārcirtīs to mēzglu, kas izveidojās mūsu politiskajās diskusijās Un jo īpaši gribētu pateikties Ungārijas padomas prezidentūrai, kas paveica kaut ko, kas gandrīz jau vairs nebija gaidāms, kaut ko neiespējamu panāca, proti vienošanos par šo regulu. Grācie! Paldies! Un tagad vārds ministram Savīcka kungam padomas vārdā lūdzu. Dziękuję bardzo Paldies, priekšsēdētājs kundze. Godātie deputāti, es ar lielu prieku piedalos šodienas debatēs, eh, eh, kas noslēdz četru gadu diskusijas par eh, regulu par pārtiks produktu informācijas sniegšanu patērētājiem. Šis ir debatas, kas patiešām sni, eh, skār patērētāju tiesības uz informāciju. Diskusijas nav bijušas vienkāršas, bet rezultāts tiešām ir vērts visu pūļu. Un šis regulējums, šī regula dos uh, taustāms rezultāts patērētājiem. Tas ir svarīgs uh, solis, lai garantētu to, ka pārtika, kas tiek nopirkt Eiropas Savienībā, eh, būtu ar praktisku un saprotamu informāciju, ka patērētāji to varētu uztvert. Mēs gribētu pateikties arī Eiropas parlamentam par konstruktīvo pieeju, jo īpaši referentei Renātei Zomerskundzei. kundzei Uh, arī līdzreferentiem un visiem pārējiem, kur deva savu ieguldījumu šī ziņojuma sastādīšanā, kur šodien apspriežam. Protams, gribu pateikties arī visām iepriekšējām prezidentūrām padomē, un tās ir bijušas svešas, kas ir bruģējušas ceļu šai kompromisu paketei, kuru es ceru rīt uh, jūs apstiprināsiet balsojumā. Nav šaubu, ka. Uh, noteikumi, kas ir šajā dokumentā iekļauti, veicinās to, ka um, patērētāji varēs labāk izvēlēties produktus uh, attiecīgi pēc savām vēlmēm, tā pašā laikā uh, neapgrūtinās uh, uzņēmumu darbību tirgu. Visas trīs institūcijas ir vienojušās par kompromisiem, par uh, daudziem svarīgiem jautājumiem. Marķējums un šīs uzlīmes būs skaidrāks, salasāms, jo ir noteikts minimālais burtu izmērs un uh, būs jāsniedz informācija arī par uh, kaloriju saturu un citas ziņas. Būs jāsniedz arī obligāti informācija par alergēniem. Uh, neiepakots pārtiks produktus uh, Uh, tur arī būs uh, tādi elastīgāki noteikumi, ko varēs precizēt arī dalībvalstīs. Lai neradītu pārāk lielu slogu MVU, kas darbojas šajā nozarē, runājot par mārķēšanu, neiepakoti pārtuks produkti un ar rokām ražoti produkti vai mazos uzņēmumos ražot produkti nebūs uh, aplikti ar šiem informācijas pienākumiem. Visa informācija, kas uh, Uh, ir jāsniedz, būs, uh, tai būs jābūt pieejamai pirkšanas brīdī. Mēs vienojāmies arī par kompromisiem trijos citos jautājumos, kas ir saistīti ar marķēšanu. Komisija pie tā joprojām strādā, tur ir runa par alkoholiskajiem dzērieniem, par uh, izcelsmes valsts norādēm un par informācijas sniegšanu par to, vai produktos ir trans traukskābes vai uh, Eh, citas tam līdzīgas vielas. Un eh, komisija eh, jautājums vēl precizēs trīs gadu pēc, trīs gadus pēc regulas stāšanās spēkā. Priekšādātājs kundze, godātie deputāti, dāmas un kungi, šī regula uzlabos situāciju patērētājiem, tā uzlabos caurskatāmību, un tā kā šie Um, informācija būs vienkārši, um, vienkāršāka un uztveramāka, tā um, veicinās patērētāju labu izvēli. Mēs ceram, ka pēc tam, kad uh, juristi būs pārbaudījuši dokumentus, uh, padomu varēs to pieņemt oktobra sākumā. Tas nozīmē, ka Šis dokuments varētu tikt publicēts Eiropas Savienības oficiālā vēstnesī vēl pirms šā gada oktobra beigām. Lielas paldies! Grazie, ministro. Paldies. paldies, ministra kungs. Un tagad es dodu vārdu komisāram Dālī. Priekšsēdētāji, godājumi deputāti. Pirms vairāk nekā trim gadiem, 2008. gadā, janvārī, komisija pieņēma priekšlikumu regulai pār pārtiks informāciju patērētājiem. Šobrīd mēs nonākam pie secinājumiem šīs svarīgās regulas sakarā. Esmu pateicīgs ir tīpaši referentei Somerei par lielo darbu, kas ir ieguldīts meklējot kompromisu ar padomi. Tāpat arī es vēlos pateikties visiem ēnu referentiem par viņu iesaistīšanu šajā darbā. Un visbeidzot, es vēlētos pateikties Ungārijas prezidentūrai un pārējām prezidentūrām, kas strādāja pirms Ungārijas, kuras aktīvi iesaistījās un paveica lielisku darbu, lai rastu kompromisus, kas ir pieņemami padomē kopumā. Ar gandrību redz, ka parlaments atbalsta komisijas redzējumu, lai izveidotu vispārīgu ietvaru e, pārtiks informācijas nodrošināšanai, kas noliek patērētāju pirmajā vietā. Ar šo tekstu mēs nodrošinām to, ka mūsu pieeja pārtiks informācijai ir gan e, tālredzīga, gan domā par nākotnes attīstību mūsu kopīgais darbs pēdējo mēnešu gaitā ir ticis atalgots vairākās jomās, un es gribētu izcelt dažas no tām. Pirmkārt, tiek ieviest Eh, minimālais burtu lielums eh, informācijai, kas uzlabo etiķešu lasāmību, kas ir viena no galvenajām eh, sūdzībām šajā jomā. Otrkārt, obligāta uzturinformācija, kas palīdzēs patērētājiem identificēt to pārtiku, kas atbilst viņu vai nu diētas prasībām vai personiskajām priekšroc preferencēm. Treškārt, obligāta informācija par alergēniem, nepanesamām vielām, ne tikai iepakotām, bet eh, ne tikai fasētām, bet arī brīvi pārdotām vielām, nefasētām, kas palīdzēs nodrošināt patērētāju eh, veselību. Tāpat arī eh, sastāvdaļu saraksta palīdzēs identificēt šo pārtiks produktu patērētājiem. Vēl jau vairāk uh, etiķete sniegs caurskatāmāku informāciju patērētājiem par eh, iegādājumu pārtiks produktu. Lai nodrošinātu jauno noteikumu spēkā ieviešanu, komisārs eh, Čaulos un es īpaši sekosim šo noteikumu ieviešanai. Lai gan jaunie noteikumi ir nozīmīgi gan patērētājiem, gan pārtiks ražotājiem, tomēr Ar nožēlu es redzu, ka liela daļa no komisijas priekšlikuma ir tikus svītrots. Tas samazina pārtiks un uztur informācijas iekļaušanas labumu patērētājiem. E, brīvprātīga informācijas sniegšana uz etiķetes tomēr ir solis pareizā virzienā. Tas sniedz pamatu tālākiem, aps, e, tālākām šī jautājuma skatīšanas iespējām nākotnē. Tāpat ar nožēlu eh, konstatē, ka alkoholiskie eh, dzērieni ir svītrot no šīm prasībām par marķēšanu. Un es domāju, ka patērētājiem ir jāsaņem pienācīga informācija, tad, kad tie patērē alkoholiskus dzērienus. Un es ceru, ka mēs atradīsim pareizo līdzsvaru eh, šajā jomā ar nākamo ziņojumu. Un visbeidzot, ir četri e, paziņojumi, ko ir pieprasījis vai nu parlaments vai padomu. Pirmkārt, Deklarācija no eh, padomes par dzīvnieku kaušanu parlaments un padomi ir norādījuši, ka Eiropas patērētāji parāda savu uh, interesi par dzīvnieku labturības uh, regulas ievērošanu nokaušanas laikā. Tāpat mēs apzināmies, cik šis jautājums ir jūtīgs atsevišķās mūsu sabiedrības da daļās. Un ir jāapzinās, ka Eh, patērētājiem ir jāsniedz pietiekama informācija par dzīvnieku nokaušanas apstākļiem, un tas ir ārkārtīgi eh, nozīmīgs jautājums dzīvnieku labturībai. Otrkārt, eh, padomas deklarācija par aspartām. 4. maijā 2011. gadā komisija lūdza Eiropas pārtiks drošības aģentūrai EFSA uh, sniegt pilnu pārvērtējumu aspartām izmantošanai. EFSA pieņēma šo pieprasījumu un tiek sagaidīts, ka zinātnisks vērtējums varētu tikt pabeigts 2012. Eh, gada septembrī. Komisija nodrošinās arī to, ka EFSA izvērtēs aspartām ietekmi uz sievietēm stāvoklī. Un EFSA atzinumu sakarā komisija skatīs, vai ir nepieciešams pārskatīt esošo likumdošanu par aspartām un vai ir jāpieņem, eh, jāveic pasākumi, lai ierobežotu maksimāli pieļaujumu aspartām līmeni. Treškārt deklarācija no komisijas par pārtiks krāsvielām. Komisija strādā ar dalībvalstīm, izstrādājot vadlīnijas Eh, pārtikas ekstraktu klasificēšanai ar eh, krāsojošām īpašībām. Šīs vadlīnijas tiks pabeigts 2012. gada otrajā pusē, un šī tehniskā darba rezultāts sniegs pamatu, lai varētu definēt pārtikas eh, krāsvielas un paredzēt precīzu informāciju patērētājiem attiecībā uz pārtikas sastāvdaļu izmantošanu ar krāsojošām īpatnībām. Un ceturtkārt, Eh, komisijas paziņums par eh, fasētu pārtiku tiešai pārdošanai. Eh, fasot pārtika tiešai pārdošanai, higienas izpratnē un pārtiks informācija šajā sakarā tiks skatīta nākotnās, nākotnes pārtiks higienas paketes pārskatīšanas sakarā. Visbeidzot, es gribētu arī nākt klajā ar sekojušu paziņu par teksta institucionālo aspektu. Komisija pasvītro to, ka. Uh, E, ir pretrunā ar regulas e, burtu un garu, kur tiek izklāstīti vispārīgi e, mehānismi, iekļauts Ceturto punktu, apakšpunktu 4b sistēmiskā veidā. Mēs uzskatām, ka šeit ir jādomā par specifiskiem noteikumiem ja nav sniegts atzinums. Ņemot vērā to, ka tas ir e, 5. panta 4. punkta e, saturu, mēs nevaram šīs e, pilnvars skatīt kā likumdevējas e, e, pilnvars. Katrā ziņā tas ir vienmēr jāpamato. Said. Un priekšsēdētāja kompromisa paketi, kas tika likt tiks likt uz balkojumu rīt, ir ārkārtīgi nozīmīgi pārtiks informācijas jomā. Paldies! Grazie, komisārio! Or... Paldies, komisāra kungs! Tagad uh, vārds runātājiem politisko grupu vārdā, un pirmais uzstāsies Tautas partijas pārstāvis Līzes kungs. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze! Vispirms apsveicu referentu Renātu Zomeri Un paldies visiem, kas palīdzēja panākt šo vienošanos, jo īpaši paldies dalīkungam un Ungārijas prezidentūrai. Es jau no paša sākuma sakoju šim likumdošanas procesam. Tas tiešām nebija viegls, bija ļoti atšķirīgas pozīcijas un intereses, bet es domāju, ka rezultāts ir labs rezultāts. Mēs patērētājiem sniegsim labāku un skaidrāku informāciju, bet mēs patērētāju neuzskatīsim par uh, muļķi un neliksim viņam uh, priekšā, ko viņam jāēd un ko nē. Un, jo īpaši man patīk vienošanās par imitātiem. Mūsu politiskajai grupai vienmēr ir bijis svarīgi, lai pārtiks produktu neradītu iespaidu, ka viņi sastāv no, ka tie sastāv no kaut kādiem pārtiks produktiem, uh, bet eh, patiesībā tā nav. Proti, siers ir jāgatavo no piena. Ja tur ir citi, piemēram, augu tauki, tad tas ir skaidri jānorāda. Arī šeit eh, nebija vienkārši rast pareizo risinājumu. Proti, ja mēs sakam, ka tas jāsauc par imitātu, tad eh, firma varbūt teiks, ka tas nav imitāts, bet inovatīvs produkts, bet uh, ja tiek uzrakstīts, kas tur ir iekšā šajā produktā, tad es domāju, tas jau ir uzlabojums patērētāji, vairs netiks muļķoti ar uh, pārtiks produktu imitācijām un arī pat um, zemniekiem, piemēram, piena ražotājiem, tas varētu palīdzēt saņemt labāku atalgojumu par savu darbu. Un ļoti svarīgi ir tas, lai nākotnē nevajadzētu lupu, lai uz, uh, izlasītu, kas ir rakstīts uz etiķetes. Uh, un uh, mēs arī uh, domājām par tādu līdzsvarotu pieeju. Nestle, Ferrero un citi uzņēmumi uh, ir tas, par ko mēs domājām, bet arī mazajiem uzņēmumiem, mazajiem restorāniem ir kaut kā jātiek ar šiem uh, noteikumiem galā, mazajām saimniecībām, un tur mēs radām labu risinājumu. Apsveicu par šo priekšlikumu un paldies visiem! Grācie pie! Paldies! Un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā Vilmotas kundze. Puso, divar pus minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks, ka pēc daudzu gadu darba mēs tagad speram lielu soli pareizajā virzienā, informējot patērētājus par to, kas ir pārtikā, ko viņi ēd. Diemžēl dažkārt mēs aizmirstam, ka šī regula ir par, par informāciju patērētājiem. Uh, lobbyisti ir šeit strādājuši ļoti aktīvi un milzīga nauda ir iztērēta, lai uh, censtos apturēt uh, caurskatām informācijas norādīšanu uz uh, iepakojuma. Es cīnījos par izcelsmes valsts uh, uh, marķējumu un man patie, prieks, ka uh, visām uh, gaļas uh, veidiem arī jērgaļai, piemēram, būs norādīts, no kurienes tā nāk. Uh, un mēs vienosimies par izcēlesmi gaļai. Piemēram, tagad es varu nopirkt uh, maizīti ar vistas gaļu, bet īsnībā šī vistas gaļa nenāk no apvienotās karalistes, pat ja šī maizīte ir gatavota apvienotajā karalistē. Trans taukskābes bieži vien tiek nepamatot pievienots, un mēs zinām, ka tās var radīt uh, Uh, neauglību, Alzheimer slimību un citas riskus. Un uh, tas nozīmē, ka šī vienošanās uh, norāda, ka komisija izmeklēs šo problēmu un varbūt, ka beigās būs aizliegt šīs vielas, tāpat kā Austrijā un Dānijā. Man prieks, ka mēs vienojāmies, ka arī augu eļļa tiks pareizi marķēta. Tagad cilvēki redzēs, kad tiek lietota palmu eļļa. Uh, Un tas uh, izdarīs spiedienu uz ražotājiem izmantot uh, ilgspējīgi ražotu eļļu. Žēl, ka netika pieņemti šie obligātie noteikumi par to, ka visam marķiem ir jābūt iepakojuma priekšpusē, bet mēs uh, varēsim, ja mēs vēlamies cīnīties pret lieko svāru, tad vajadzēja dot cilvēkiem iespēju uzreiz redzēt visu informāciju par pārtiks produktu. Bet varēs šādus uh, dažādas noteikumus izmantot labprātīgā veidā, piemēram, luksuforu sistēmu, un ceru, ka daudz ražotājs tā, sāks to izmantot. Neaizmirsīsim, ka šī ir pirmā reize, kad būs obligāti noteikts Eiropas likumdošanā, ka uz eh, produktu iepakojuma aizmugurs būs jābūt visai informācijai, lai cilvēki redzētu, cik cukurs, sāls un citas vielas ir pārtiks produktā. Mēs turpināsim, lai tiktu panākt vēl tālāk uzlabojumu, kas nāk par labu patērētāju. Grazie per il gruppo Alde, eh, l'onorevole. Eh, Paldies. Gerbrandī kungam Alds, politiskās grupas vārdā. Es vēlos pateikties Zomers kundzei, ēnu referentiem, Ungārijas prezidentūrai un komisijai par to, ka ir panākts šis kompromiss. Manuprāt, mēs šeit 500 miljardiem patērētāju, miljoniem patērētāju Eiropā esam panākuši lielu soli, viņiem ir skaidrība par to, kas būs viņu pārtiks produktos. Un man patīk arī šī liberālā līnija, kas tiek ieturēta, ka mēs nenosakām, kas patērētājiem ir jāēd vai nē, bet viņi tiek informēti un var izvēlēties paši, ko ņēdīs. Protams, arī skolās ir jāliek uzsvers uz to, ka ir nepieciešama veselīga pārtika. Nepietiek tikai ar informāciju. Divi punkti man ļoti liekas ļoti svarīgi tas, ka tiek norādīts, kādas augu eļļas tiek izmantotas, un tad pat ražotāji vairs nevarēs slepeni izmantot netik vērtīgas eļļas. Un otrais punkts attiecas uz šiem trans taukiem. Un es domāju, ka būtu tikai pozitīvi, ja panākt pilnīgu šo tauku izmantošanu pārtiks produktos. Komisār kungs, jūs lasījāt no iPoda uh, savu runu un uh, Iespējams, ka mēs tad varam redzēt, kā mēs nākotnē varam izmantot jaunās tehnoloģijas, lai informētu patērētājs, lai nebūtu atkarīgi no papīra etiķetēm. Paldies! Paldies! Un zaļo grupas vārdā Šuterkungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Šīs sarunas bija ilgas un sarežģītas, taču tagad tās ir beigušās, un, manuprāt, situācija ir uzlabojusies. taču mums bija, mēs neizmantojam iespēju atrast ātru risinājumu patērētājiem. Piemēram, alkohola lobijam izdevās panākt to, ka alkohols tiek izslēgts no šo produktu klāsta. Ļoti daudzi nesin, alko, kurš tad nezina, kāda ir alkohola iedarbības, domāju, to zina visi. Un alkohols satur ļoti daudz kaloriju un cukura, taču lai nu tas paliek Ja uz kādu iepakojumu ir rakstīts zilenis, tad tam arī jābūt iepakojumā. Ja uz iepakojumu rakstīts šķiņķis, tad arī jābūt šķiņķim, vai, piemēram, aprikozes vai marcipāns. Un, ja tas ir uzrakstīts, tad arī būs skaidrs zināms, kas ir iekļauts iepakojumā, tāpat kā attiecībā uz vistiņām. Es ļoti atbalstu arī izcelsmes valsts mārķējumu un ceru, ka šīs prasības drīzumā tiks īstenotas. Patērētāji vēlas, lai mēs ievērojam dzīvnieku labturības noteikumus, un es ceru, ka tas tiks izmantots. Tāpat arī es priecājos par to, ka tiek ņemti vērās nanotehnoloģijas. Mēs vēlējāmies panākt marķējumu attiecībā uz transtaukiem, un tagad mēs esam to panākuši. Es tiešām ļoti priecājos tieši par šo marķējumu. Priecājos arī par to, ka tiek norādīta alergēni, veģetāra pārtika. Un patērētājs tad visā Eiropā var attiecīgi atpazīt šos produktus. Manuprāt, labāka informācija patērētājiem noteikti ir atbalstam un tam ir jābūt plašā apmērā. Paldies! Un no konservatīvo grupas vārdā Stevenson kungam vārds. The... Paldies, priekšsēdētāji. Esmu gandarīts, ka padomu parlaments un komisija ir panākuši konsensu šeit, šajā jautājumā, kur mums sākotnēji bija ļoti atšķirīgas nostājas. Bet eh, par šo trīs eh, gadu darbu mēs varam apsveikt eh, Renātu Sameru, Bet es nevēlētos, lai šis būtu ļoti žēl, ja šis darbs eh, tiktu izliets izlietē tāpat kā jautājums par jauniem pārtiks produktiem. Tagad es gribētu atgriezties pie komisāras sacīto uh, par halāla vai ebreju eh, košeru dzīvnieku kaušanas metodu. Šeit mēs zinām, ka atkāpes tik, ir tikušas ļaunprātīgi izmantotas un miljoniem dzīvnieku tiek nokauti. Uh, necilvēcīgā nosiņošana, nu, ar, no, pie, iepriekš nosiņojot. Mēs apzināmies, ka patērētājiem tiesības ir zināts, tad, kad tie iegādājas šādus produktus. Es ar gandarību uzklausīju Dalī kungu, kurš eh, šo jautājumu saistīja ar dzīvnieku labturību, un parlaments sagaidīja tieši to pašu. Paldies! Tālāk. Eh, Goja grupas vārdā Kartika Tamāra Liotāra uz pusotru minūti. Jā, dalīkolings, man ir kūciņas gabals jums. Kāpēc? Tāpēc, ka šodien atzīmējam Eh, aitas dolijas, pirmās klonētās aitas 15. Eh, dzimumu dienu, 15. Eh, pēcdāvis, jo dolija mīra 2003. gadā. Un kāpēc vajadzētu apsveikt šeit doliju? Tāpēc, ka 93% klonēto dzīvnieku piedzimst nedzīvi vai e, mirst ļoti ātri un eh, tāpēc eh, tomēr seši dzīves gada dolijai ir kaut kas apsveicams. Tāpat arī mēs varam apsveikt eh, Eiropas komisiju par tās sniegumu, jo 15 gadu gaitā tā nav spējas pieņemt regulu attiecībā uz ģenētiski modificētiem klonētiem dzīvniekiem 15 gadus pēc mm, ņemot vērā dolijas, aitu doliju klonēti dzīvnieki, kas neko e, nesaka patērētājiem, kas būs norādīts uz etiķetes. E, nebūs minētas e, piesātinātās, nebūs minētas transtaugskābes, kas ir kaitīgas. Tāpat arī ražotāji varēs melot padaļām. Izcelsme tikai svaigai gaļai, ne fasētai gaļai, ne piena produktiem. Šeit mēs varēsim tur. Uh, sniegt eh, informāciju no jebkurienes. Tāpat nebūs informācijas par enerģiju, taukiem, eh, cukuriem, sāļiem. Tas viss netiks norādīts uz eh, fasējuma. Un visbeidzot, Eiropa ir izvēlējusies to, ka Eh, būs iespējams izmantot gaļu no dzīvniekiem, kas netiek apdulināti pirms nokaušanas. Es domāju, ka viņi noteikumi marķējuma ziņā eh, šajā 15. dolijas dzimšanas dienā nebūtu nepelnu parlamentu apsveikumu. Paldies! Grācie! Paldies! Eiropas brīvību demokrātijas eh, grupas vārdā vārds Rosīkungam. Kolēģi, ir vēl favori. Lielas paldies, priekšsatājs kundze. Mīļie kolēģi, mēs patiesībā atbalstījām šo dokumentu, ko arī atbalstījām pirmajā lasījumā. Referente izrādīja ļoti aktīvu darbību, un tagad esam otrajā, pie otrā lasījuma, un izskatās, ka izcēlesmes valsts no, norādīšana vairs nav obligāta, un manuprāt, tas ir pret mūsu vēlmēm un pūliņiem. Uh, Mēs taču vēlamies eh, izveidot darba vietas un saglabāt un ražot. Bija pāris priekšlikums sadarbībā no komisijas un padomas, taču tas neatbilda pilsoņu prasībām un vēlmēm. Turklāt ir ļoti sarežģīta attiecībā uz nacionālām prasībām uz izcēlesmes valsti. Šīs restriktīvās nacionālās normas diez vai uh, sasniegs vairākumu. Mūsuprāt, izcels valsts etiķeti ir būtiski patērētājiem. Tātad mēs neatbalstam šo punktu. Paldies. Dodsas kundze. Uh, paldies priekšsādātāji komisāra kungs un paldies arī referentei. Mm Patērētājiem ir tiesības saņemt informāciju, uh, pareizu informāciju. Uh, informācija par pārtiks produktiem ir svarīga patērētājiem un kvalitātes standarts arī ir svarīgs, lai patērētājs varētu droši izvēlēties. Tās visas ir labas lietas, tas izriet no ziņojuma. Un tomēr es gribētu uzsvērt vienu jomu, kur man ir bāžas. Un tas attiecas uz uh, Uh, izcelsmes valsts uh, norādēm. Man patīk šī koncepcija, bet uh, es nezinu, kāda varētu būt ietekme uz tirdzniecību. Ziemeļīrijā jau tagad uzņēmumi saskars ar to, kā izmanto šo norādi kā protekcionistisku pasākumu. Tas negatīvi ietekmē ražotājus un pārstrādātājus Ziemeļīrijā. Ja Un es zinu, ka tas ir jautājums, par kuru ir nobežījušies arī citi uzņēmumi citās dalībvalstīs. Es aicinātu komisiju veikt ietekmes novērtējumu un uh, izmeklēt, vai uh, šī izcelsmes norādes uh, likumdošana nenāk par sliktu kādiem ražotājiem. Paldies! Tagad uh, uh, vārds pārējiem runātājiem Un sāksim ar Jūzo kundzi. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Samers kundze, ēna referenti, Ungārijas prezidentūra un komisija ir nonākuši pievienošanās pār šo regulu, kas ir ļoti nozīmīga eh, patērētājiem. Apsveicu visus. Kā patērētāji mēs vēlamies pilnīgu informāciju visaptverošu par to, ko mēs ēdam. Uh, bet e, šī informācija uz e, fasējumu nebūtu nav vienkārši. Un ir jāatrod līdzsvars. Un ir jārod līdzsvars izmaksām un peļņai, jo mēs nedrīkstam aizmirst to, ka informācija uz e, fasējuma, kāda tiek norādīta un kādam par to ir jāmaksā. Un ļoti daudzi patērētāji domā, ka uh, Eh, eh, daudz MVU, daudz mazie vidēji uzņēmumi nespēja konkurēt un eh, sekt tās pašas izmaksas, ko spēj sekt lielie uzņēmumi. Un es domāju, ka līdzsvars šeit ir panākts, un mēs varam justies apmierināti. Piemēram, pār izcelsmes valsts norādu uz marķējumu ir paredzēts, ka neskaidrību gadījumā tiek norādīta produktu izcelsme. Bez tam tiek pieļauts eh, norādīt eh, šo izcelsmi brīvprātīgi tālāk eh, par sastāvu. Nevienmēr ir viegli norādīt, kas ir galvenā sastāvdaļa. Un šeit varētu rasties Eh, problēmas uzņēmumiem administratīvā ziņā, nesniedzot nekādu papildu devumu eh, un informāciju patērētājiem. Tāpat arī es varu piekrist, ka netiek eh, piemērot šie likumdošana alkoholiskiem dzērieniem, jo jo e, alkoholiskiem dzērieniem jau ir izsmeļoša informācija uz etiķetes, un ik viens, e, kurš patērē alkoholu, zina, ka alkohols satur kalorijas. Tāpat ir e, ļoti nozīmīga visa šī informācija patērētājiem. Grāts. Paldies. Nākošais runātājs De Castro uz pusotru minūti. Grazie, signor prezidente, komisārio. Paldies, priekšsādātāji, kolēģi informācija patērētājiem ir solis uz priekšu. Tas ir īpašs aizstāvēšana, eh, patērētā aizstāvēšanas un aizsardzības mērķis. Es vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem un it īpaši Glenisai Vilmotai, kas ir ēnu referenti mūsu grupā. Mēs varam skatīties nākotnē ar lielāku padāvību, jo ir stiprināta patērētāju aizsardzības instrumentu efektivitāte. Un uh, vienošanās otrajā lasījumā, uh, kad mēs gaidījām daudz vairāk no pārtikas uh, produktu izcelsmes norādes, visas gaļas izcelsmes E, norādes, kas ir jauns, svarīgs jauninājums, kurš atbilst daudzu patērētāju gaidām Eiropā. Tajā pašā laikā mums ir jāpasvītro e, mazāk ambiciozais raksturs attiecībā uz obligāto marķējumu visiem svaigiem e, lauksaimniecības produktiem vai pārveidotiem ar vienu sastāvdaļu. Un šīs gaļas marķējums un ir, eh, attiecas uz atsevišķiem izstrādājumiem, kas ir jāaizsargā, piemēram, trošagaļa. Nevaram saprast, kāpēc tā ir svītrota. Un šobrīd ir jāturpina eh, iet pa iesākto, uzsākto ceļu, eh, īstenot savas saistības. Paldies De Castro kungam, un tagad aicināšu izteikties Frederiku Rīsu vienu minūtu. Priekšsēdētā kungs pēc trīs gadu ilgām ļoti spēcīgām debatēm par, eh, par pārtiks produktu marķēšanu mēs esam nonākuši pie kompromisu, taču mm, diez vai tas ir pietiekami līdzsvarot. līdzsvarots. Izcelsmes valsts pieminēšana šobrīd ir ļoti labi eh, piedāvāta mm, tāpat arī vietējo produktu e, izvirzīšana un e, prioritātes došana tiem. Tāpat arī pārtiks nekaitīguma aģentūras iesaistīšana dažādo riska izvērs, izvērtēšanā ir ļoti pozitīvi. Tālāk, kā mēs varam marķēt dažādus um, sagatavotus produktus, kā piemēram pīces un dažādas smalkmaizītes, tad nav skaidrs, kā tās varētu marķēt. Es domāju, ka komisijai vajadzēja uh, ātrāk ieviest šos tiesību aktus nekā trīs gadu laikā, kāds paredzēts šobrīd. Vajadzētu ambiciozāk šo priekšlikumu, ja komisija vēlējās vairāk apkarot um, uh, aptaukošanos, no kuras cieši ļoti daudz cilvēku katru gadu aizvien vairāk. Paldies, Rīsas kundzei, un tagad Gerlings kundze vienu minūti. Paldies, es gribētu arī pievienot savus apsveikumu vārdus Somers kundzei. Paldies par to, kā jūs sadarbojaties ar ēnu referentiem. Es šeit strādāju tikai šajā sasaukumā, un man jau liekas, ka ļoti ilgs bija šīs debatas, tad jūs iet var iedomāties, cik ilgs tās liekas jums. Man liels prieks, ka šī pakotne tagad tiek pieņemta, būs lielāka caurskatāmība marķējumā. Tas patiešām ir dosie, kas kāpos patērētāja interesēm. Ir simtiem tūkstoši dažādi, eh, dažādi sūdzības, ko mūsu eh, vēlētāji mums ir iesnieguši. Es gribētu pateikties visiem tiem, kas eh, iesaistījās kampaņā par šo tiesību aktu pieņemšanu. Es gribētu īpaši pateikties sieviešu organizācijai manā vēlēšana apgabalā. Protams, ka šis nav ideāls risinājums, taču tajā ir ļoti daudz panākumu. Piemēram, ir ļoti skaidrs norādes par izcelsmes valsts marķēšanu, un mēs esam ļoti apmierināti ar panākto kompromisu. Tālāk par uh, uzturvērtību paredzētā informācija arī ir pietiekami laba un uh, viegli salasām patērētājiem. Kopumā es domāju, ka šī regula palīdzēs patērētājiem izvēlēties veselīgu uzturu, un tādēļ es priecājos par to. Paldies, Gerlings kundzei! Skotas kungs, viena minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Patērētāji ir galvenais vārds šajā ziņojumā. Ļoti bieži mēs aizmirstam, pie kā mēs vēršamies, kad pieņemam, pieņemam savus lēmumus. Dot labāku, precīzāku informāciju patērētājiem. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs jau agrāk esam pieņēmuši būtiskus lēmumus gan institucionālus lēmumus, gan arī tādus lēmumus, kas attiecas uz pārtiks izcelsmes marķēšanu. Taču Ja mēs runājam par galvenajiem pamatpārtiks produktiem, tad es domāju, ka galvenais viņiem ir eh, gan izcelsme, gan arī šī produktu ražošanas izsakojamība. Es domāju, ka ir nepieciešams patērētājiem sniegt pareizi, precīzi, patiesu informāciju, nevis nepareizi. Tāpat laikā ražotājiem ir jābūt konkurētspējīgiem. Mēs nedrīkstam graut eh, produktu eh, prestīžu ar šo marķējumu. Es domāju, ka patērētājiem tomēr ir tiesības saņemt precīzi informāciju. Paldies! Delāngas kungs! kundze, vienu pusotru minūti. Paldies! Es gribētu pateikties referentei no visas sirds. Domāju, patērētāji būs labāk informēti pēc šīs regulas stāšanās spēkā. Taču es gribētu eh, nedaudz eh, komentēt tādu preču maķējumu kā ciers vai picas eh, sarakstā mēs redzam dažādus produktus, kā piemēram ēdam sieru, taču bieži vien patērētiem tiek piedāvāts kaut kāds starpprodukts, kas eh, tiek nosaukts par šādu veidu sieru, bet patiesībā tas ir kaut kas cits. Es redzu, komisāra kungs, ka jūs uh, mājat ar galvu, ka jūs piekrītat man, taču es nezinu, kā praksē šī problēma tiks atrisināta. Uh, Bieži vien marķējumā parādās, ka ir pievienotas augu eļas, taču tas patērētājiem nekādi nepalīdz saprast, kas patiešām tur ir pievienots. Es domāju, ka mums ir jābūt precīzākiem savos noteikumos, lai cilvēki skaidri zinātu, kādas, tā, kāda tieši produkta vai sastāvdaļas ir tajā pārtiks precē, ko viņi iegādājas. Dalību valstīs vajadzētu stiprināt kontrolas, komisāra kungs Nākamajos gados es noteikti uzdošu jautājumus komisijai par to, kā tiek pārbaudīta šī te, eh, šīs regulas ievērošana. Jo, ja uz pārtiks produktu iepakojuma rakstīts, ka tur iekšā ir sirs, tad tur drīkst būt tikai sirs. Mēs pārbaudīsim, vai jūs šo eh, solījumus pildāt. Un nākotnē mēs aicināsim jūs vēl vairāk stiprināt noteikums. Paldies! Un tagad pusotru minūtu Vestlundas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu no tiem cilvēkiem, kas ir ārkārtīgi gandarīti par to, ka tagad mums ir obligātais marķējuma prasība visiem gaļas produktiem. Tas ir ļoti svarīgi patērētājiem, ļoti daudziem cilvēkiem Tas ir svarīgi arī zemniekiem. Nu, piemēram, manā valstī zemnieki darbojas pēc augstākiem standartiem, noteikumiem nekā citās valstīs. Un uh, ir, es domāju, ļoti svarīgi radīt vienlīdzīgas spēles noteikumus. Tas, šīs priekšlikums ir labāks gan patērētājiem, gan ražotājiem, gan videi. Obligātās prasības izcelsmes marķējumam ir izvirzītas veselē virknē produktu. Šeit eh, vairāk deputāti jau pieminēja to, ka līdz šim patērētāji bieži vien ir maldināti ar dažādām etiķetēm. Patērētājiem ir nepieciešama labāka, vieglāk salasām informācija. Es ceru, ka tādu mēs viņiem piedāvāsim jau vistuvākajā nākotnē. Jāsaka, ka šajā priekšlikumā ir arī dažas lietas, kas man pilnībā neapmierina, piemēram, par transtaukiem. Uh, būtu ļoti labi šos produktus izskaust no mūsu tirgus ar šīs regulas palīdzību. Tāpat arī nanomateriālu obligātā marķēšana būtu kaut kas tāds, ko es gribētu redzēt nākotnē īstenojam. Esmu priecīga, ka nav jā. Ja marķē uzturvērtība, uh, ka ir jāmarķē uzturvērtība pa porcijām, pa 100 gramiem vai 100 mililitriem. Tas būs vieglāk patērētiem tad saprast, ko viņi pērk. Paldies, Tremozes kungs, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Godāmais komisāri, godāmie kolēģi. Grozījums numur 137, ko esmu iesniedzis kopā ar 40 eh, citiem kolēģiem attiecībā uz valodām. Uh, Eh, kas tiek izmantot pārtiks marķējumā, paredz aizsargāt eh, valodu daudzveidību Eiropas Savienībā. Tāpat te ir runa par tiesībām pilsoņiem tikt informētiem savā valodā pat, ja šī valoda vēl nav Eiropas Savienības oficiālā valoda. Daudzveidība Eiropas Savienībā nozīmē to, ka miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu eh, dzimtā valoda ir tāda valoda, kas netiek atzīta šajā parlamentā. Katalonijas gadījumā uh, Eh, realitāte ir tāda, ka tūkstošiem uzņēmumu izmanto tikai katalāņu valodu, lai marķētu savus produktus. Eh, tas tiek darīts jau gadiem ilgi, un miljoniem Eiropas patērētāju to apsveic. Ar šo regulu dažas eh, dalībvalstis var izmantot 15.2 pantu, uh, lai izmantotu jebkuru citu valodu, kas vēl nav Eiropas Savienības oficiālā valoda. Es ceru, ka Eiropas komisija noskaidro šo situāciju un arī, ka tā ņem vērā manas bažas. Tagad viena minūte uzkī kungam. Thank you. Thank you, President. Paldies, priekšādātāji. Esmu viens no tiem Eiropas parlamenta deputātiem, kas ir apmierināts ar uh, panākto kompromisu. Tieši tāpēc es vēlētos pateikties referentei Somers kundzei par viņas eh, labajiem darba rezultātiem. Esam runājuši par eh, izcelsmes valstī, par mārķējumu eh, attiecībā uz gaļas produktiem. Tas ir mazliet ironiski, ņemot vērā, cik ātri entuziasms gaļas sakarā izzūda. Taču es domāju, ka mums nāktos eh, pieņemt tādu regulu, kas eh, nāktu par labu patērētājiem. Esmu priecīgs arī par to, ka esam panākuši vienošanos par uh, izmantoto drukas lielumu uz iepakojuma. Protams, ir jāņem vērā arī produktu iepakojuma lielums. Uh, Mēs eh, nevēlamies radīt tādus nosacījumus, kas uh, radītu patērētājiem liekas problēmas. Jebkurā gadījumā es balsošu par šo priekšlikumu. Lielas paldies, tagad vienu minūti nu, Nutelam. Eiropas Savienība vienmēr uzskata, ka, ka tā zina visu uh, vislabāk, sākot ar klimata pārmaiņu jautājumiem un beidzot ar pārtikas marķējumu. Taču beigās uh, tā nebūs Eiropas Savienība, bet gan patērētājs, kas izvēlēsies, ko tas vēlas ēst un kādā veidā. Protams, ka uh, marķējums ir tikai veselā saprāta radīts produkts. Protams, ir jādomā par alerģijām un tā tālāk. Es baidos, ka tādējādi mēs radām daudz izmaksu, un šīs izmaksas nāksies sekt patērētājiem. Tas ir īpaši bīstami laikā, kad ekonomika slīd uz leju. Es vēlētos atkārtot ko, to, ko es saku gandrīz katrā runā. Mēs zinām, ka Lielbritānija pati var pieņemt savus likumus. Mūsu parlamentu pazīst kā vienu no pirmajiem parlamentiem jau daudzus gadus. Es uzskatu, ka šo lēmumu, tāpat kā ļoti daudzus citus, vajadzētu pieņemt dalībvalsts līmenī. Paldies Nutala kungām, tagad eh, pusotra minūte Taisendas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Godāmie kolēģi! Ar šo regulu patērētāji beidzot eh, saņems informāciju par pārtikas produktiem, kas tiem ir tik ļoti nepieciešama, lai varētu nodrošināt veselīgu dzīvesveidu un pārtiku. Pašlaik eh, informācija par uzturvērtībām ir uh, obligāta visos pārtikas produktos. Tāpat arī ir jāsniedz uh, informācija uh, gan uh, skaitliskā, gan veidā, gan arī proporcionālā veidā attiecībā uz uh, proporcijām. Uh, Es domāju, ka ir jānodrošina, lai kvalitatīvi pārtikas produkti neciestu no šīs regulas. Ir jāpatur arī pašreizējie nosacījumi attiecībā uz valodu. Eh, informā eh, informācija patērētājiem ir jāsniedz tādā valodā, ko tie saprot. Es vēlētos norādīt eh, uz vairākiem mērķiem. Pirmkārtām ir jānodrošina informācija par izcelsmi un tāpat arī uh, iespējamu izsekojamību. Es neiebilstu arī pret obligāto nosacījumu norādīt izcelsmes vietu, ja ir runa par uh, pārtikas produktiem, kas sastāv no dažādām sastāvdaļām. To varētu izvērtēt, palstoties uz konkrēto gadījumu. Lielas paldies! Uh, tagad Pereļo kungam viena minūte. Paldies priekšādētāji! Katru reizi, kad eh, mēs eh, vienojamies par kompromisu, tad eh, var teikt, ka esam gājuši soli uz priekšu. Taču mēs nevaram arī šeit krist sajūsmā, mums ir jāsaprot, par ko šeit īsti ir runa, tīpaši, ja ir runa par tik svarīgām lietām kā pārtikas produktu marķēšana. Ir jānodrošina, lai patērētājiem sniegtā ziņa būtu droša un arī skaidra ir jāmarķē daudz un dažādi produkti. Es vēlētos atgādināt komisijai, ka šajā kontinentā, ja mēs runājam par termiņiem, tad eh, mēs nedrīkstam ilgi kavēties, jo šeit taču runa par daudzām kardiovaskulārām saslimšanām, par svēra problēmām un tā tālāk. Tādas valstis kā Spānija un citas virzās uz priekšu ļoti ātri, pieņem kvalitatīvus lēmumus, uh, un uh, tādējādi nodrošina daudz labāku situāciju. Mums vajadzētu būt precīziem un specifiskiem katrā manas pieminētajā punktā. Lielas paldies! Uh, tagad uh, pusotra minūte Okonī. Kundze. Paldies, priekšstādāja kungs, dārgie kolēģi. Vispirms es gribētu uzteikt referentes kundas darbu. Dāmas un kungi, svarīgi ir, lai Eiropas patērētāju īpašumā marķējumā būtu norādīta visa informācija, kas viņam ļautu veikt apzinātu izvēli. Visa nepieciešamā informācija. Tur jābūt visai informācijai, nevis jebkura veida informācijai. Nu, tālāk kungs ir devies prom, bet uh, viņa analīzēs pilnīgi nevar piekrist. Es domāju, ka mums ir eh, izdevies panākt uz to, ka norāds būs uh, labāk salasāms, ka būs arī informācija par al alerģiju, alerģiju izraisošām vielām, kas ir arī svarīga patērētāji. <clears throat> Un tur arī būs visa informācija, kas e, ļaus vairs nemānīt patērētāju, piemēram, attiecībā uz augu eļas izmantošanu sierā. Valstis, no kurām nāk e, putni un lielopi, uh, tām, eh, tās tagad tiks norādītas uz marķējumu. Tas ļaus patērētājiem labāk būt informētiem un arī cīnīties eh, kādu saslimšanu gadījumā. Un mēs, eh, tas ir liels ieguldījums no referentes puses šajā regulā, un es ceru, ka mēs varēsim tagad īstenot visus šos noteikumus un es ceru, ka mums tas izdosies. Paldies! Paldies! Tagad uz vienu minūti Verņo kundze. Komisārkungs, prezidents, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, nu jau trīs gadus mēs strādājam pie šī jautājuma. Un ņemot vērā milzīgo pat patiks eh, ražotāju izdarīto spiedienu, es varu tikai uzteikt mūsu sasniegto mērķi. Esmu priecīga, ka tagad marķējums būs tāds, kas iekļauj visu informāciju, kas ļauj patērētājiem izdarīt apzinātu izvēli, iekļaut arī visi alerogēni, tā skaitā arī tie, kas tika izmantot pirms iesēņošanas. Tas, ka tagad visām, visiem gaļas veidiem ir jānorāda izcelsmes valsts, arī ļoti svarīgs sasniegums. Vēl bija būtiski tas, ka alko alkoholiskie dzērieni nav iekļauti šajā regulā, jo tiem ir jāvelta atsevišķa regula. Tā man šķiet. Mēs, protams, būtu varējuši rīkoties labāk, ja tur, piemēram, mārķējums būtu bijis harmonizēts. Taču jau svarīgs solis ir spērts uz priekšu, un nu, šādā veidā mēs izglītojam mūsu Eiropas Savienības patērētāju. Lies paldies! Paldies, Verņo kundze, turpina priekšstādātājs. Tagad vārds uz minūti Tabāģī kungam. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Esmu vīlies ar šo rezu, šajā rezultātā. Šī, šī procesa, šī pārtiks marķējuma regulas eh, aktualizācijas procesa rezultāts nav apmierinošs Mums bija līdzīgi centieni attiecībā uz uh, medu saistībā ar izcelsmes valsti. Hmm. Bet tas priekšlikums, diemžēl, netika pieņemts. Saskaņā ar veselības organizācijām uh, šādi lēmumi būtu labāk jāīsteno. Sociālisti nāca klajā ar šo priekšlikumu tagad, bet tāpat ir grūti saprast, kāpēc labajā spārna grupas pārdevās eh, laukstai, pārtiks ražotāju spiedienam. Alkohola iekļaušana arī šeit būtu bijis patiesībā ļoti svarīga. Paldies, tāpēc, kungs, tagad uz vienu minūti. Tarabēlas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētā kungs, komisāra kungs, godātie kolēģi. Šajā ziņāmā vairāk nekā jebkuros citos princips, ka labāk vairāks, vairāks informācijas ir pārāk daudz informācijas, man liekas, nav pareizs princips, bet mēs gribam mazāk informācijas, bet pareizi. Mēs esam priecīgi, ka ir izcelsmes marķējums paredzēts vairākiem gaļas veidiem, mēs ļoti centāmies to panākt, un paldies Dievam, tas ir izdevies. Paldies Zomers kundzei, ka tā to pieņēma. Šī te vienošanās, par kur mēs balsosim rīt, ir mm, solis uz priekšu, bet neliels solis uz priekšu. Līdz šim šim izcelsmes valsts bija jāatzīmē e, tikai lielopu gaļai, medum, olīveļai, e, augiem dārziņiem un tagad vēl dažādiem citādiem gaļas veidiem - cūks, jēra, kazas un putnu. Patērētājiem tas nav optimālais variants, taču es saprotu, ka šis mazais solīts ir labāk nekā nekas, un es gribētu aicināt komisiju pēc iespējas drīzāk nāk klajā ar vēl papildus tiesību aktiem. E, vēl es gribētu pateikt, ka nav nekādas jēgas šos, šīs te porcijas porcijas definēt. Ir nepieciešams eh, pieminēt 100 grams, 100 mililitrus, bet tāds jēdziens kā porcija, tas ir ļoti teori, teorētisks un no tā vajadzētu atteikties. Paldies, Tarabēlas kungam. Kolēgas, ahora vamos a pasar al... Eh, godātie kolēģi, tagad pāriesim pie brīvā mikrofona. Ir pieteikušies 13 runātāji. Diemžēl visi 13 nevarēs izteikties tādēļ, ka mēs esam nedaudz iekavējuši mums atvēlēto laiku. Es aicināšu tikai sešus deputātus izteikties. Mēģināšu taisnīgi sadalīt runāšanas laiku starp dažādām politiskajām grupām. Es aicināšu izteikties jūs tādā kārtībā, kādā jūs pieteicāties. Kelīkungs, pirmais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Vairums deputātu ir priecīgi par šo priekšlikumu, un tas arī nav nekāds pārsteigums tādēļ, ka tas palīdzēs mūsu pilsoņiem saprast, kāda veida pārtiks preces viņi vēlas izvēlēties. Taču ar šādiem priekšlikumiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem. MVU nedrīkst izspiest no tirgus, ja viņiem būs grūti tikt galā ar dažādiem noteikumiem. Uh, viņi ir ne, neārtākā situācijā nekā lielie koncerni. Otrakārt gribētu pieminēt uh, Nacionālo sieviešu institūtu, kas ir veikuši pētījumu. 98% respondenti uzskata, ka izcelsmes valsts marķēšana ir nepieciešama, taču arī vairāk nekā 50% respondentu neapzinās, ka izcelsmes valsts marķēšana nozīmē to, ka tiek atzīmēta tā valsts, kurā produktam ir veiktas pēdējās būtiskās izmaiņas. Tā tad ir būtiskas atšķirības starp šo izpratni, kas ir tā valsts, kurā tiek audzēts šis produkts, kurā tiek ražots pārtiks produkts. Paldies par uzmanību. Paldies Kelī kungam. Nākamais runātājs Zemkis kungs. Bardzo chciałem podziękować. Cieszę się. Paldies, priekšsādātāji. Es esmu ļoti gandrīts. Moim zdaniem e, bardzo ważną rzecz. E, otóż e, esmu ļoti gandarīts par to, ka mēs spriežam par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu. Ļoti bieži mēs labprāt runājam par ražotāju pienākumiem un atbildību. Šī regula būs ļoti svarīga patērētājam. Patērētājs saņems plašāku informāciju un daudz labāk sapratīs, kādas ir viņam tiesības. Viņš varēs izvēlēties produktus, Es, bet viņš varēs tad, ja viņš zinās, kā to izdarīt. Un tādēļ es gribētu šeit uzsvērt to, cik svarīgi ir informēt patērētājus, izglītot viņus, vērst viņu uzmanību uz to, kā viņš var izvēlēties kādas preces. Patērētājiem ir jāprot labāk orientēties preču klāstā. Lielas paldies Zemkas kungam. Obermaier kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vairāk nekā trīs eh, gadi ir pagājuši un bijuši vairāki pārtikas produktu skandāli, un beidzot mums ir priekšlikums. Te ir runa par uh, cīru, kas vispār netiek uh, gatavots no piena, Te ir iekļautas dažādas pārtikas vielu atliekas, kas īsnībā nemaz nav paredzētas varbūt ēšanai. Tāpat arī ir e, pārāk maz mēs zinām par gaļas izcelsmī. Bieži vien šeit nav runa par svaigu gaļu, bet gan jau apstrādātiem produktiem. Bieži vien vista un lielopie tiek ievesti no Dienamerikas valstīm, un tāpat arī cūkas. Uh, e, uh, e, gaļas produkti bieži vien tiek ļoti tālu pārvadāti pa visu Eiropu. Es eh, domāju, ka eh, mēs nevaram palikt eh, šeit uz vietas, mēs nevaram gaidīt līdz nākamajam pārtikas produktu skandālam, lai tikai tad ķertos pie darba. Paldies! Paldies! Vārds uz vienu minūti. Rotberents kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es e, būtu vēlējusies, lai kolēģi būtu drosmīgāki un lai būtu uh, sagaidījuši samierināšanas procedūru un otro lasījumu. Uh, netiek nodātas nekādas uh, norādes attiecībā uz kaloriju saturu, vispār nerunājot par kaloriju saturu alkoholā. Tāpat arī netiek runāts par porcijām, vai šeit ir runa par uh, vienu teikaroti vai par vienu glāzi. Izcelsmes valsts marķējums, tas patērētājiem jau sen ļoti interesē. 25. pāntā tiek runāts, ka e, pārbaudes ir jāveic komisijai. Te ir runa gan par transtaukiem, gan arī par uh, izēvielu pārbaudi. Uh, vai te ir runa par pirmās vai otrās šķiras produktiem, es uzskatu, ka šis rezultāts nav bijis drosmīgs. Mums vajadzēja doties uz otro lasījumu, ja nē, tad vajadzēja tālāk vērsties pie samierināšanas procedūras. Pašlaik patērētāji Eiropā var būt tikai un vienīgi vīlušies. Paldies, Rautas Pērentes kundzei. Tagad eh, viena minūte Dorfmana kungām. Paldies, priekšādētāji! Es uzskatu, ka esam sasnieguši labu rezultātu, un es vēlētos sirsnīgi pateikties referentē par viņas darbu. Īpaši gribētu pieminēt 9. pāntu, kur ir runa par maziem uzņēmējiem. Tas ir ļoti nozīmīgs pāns, jo daudzos Eiropas Savienības reģionos notiek tieši tirzniecība no zemnieku saimniecībām, to mēs vienmēr esam veicinājuši. Tieši tāpēc mums ir eh, viss jādara, lai šāda darbība netiktu ierobežota. Mums vajadzēja uh, būt mazliet drosmīgākiem attiecībā uz alkoholiskiem dzērieniem. Ir pilnīgi skaidrs, ka attiecībā uz alkoholiskiem eh, gāzētiem dzērieniem ir paredzēts šis marķējums. Tāpat arī attiecībā uz vīniem bija runa par eh, ilga termiņa izņēmumu. Ir jāatcerās, ka gadu desmitiem ilgi attiecībā uz vīnu uh, Eh, ir spēkā nosacījumi, kas ir daudz striktāki nekā attiecībā uz eh, citiem produktiem. Te ir runa gan par izcelsmi, gan par šriftu, šrifta lielumu, gan arī par uh, alkohola saturu. Mums noteikti nākotnē nevajadzētu šos nosacījumus pavainot. Paldies Dorfana kungam, tagad Manneris kundzē vārds. Paldies, komisāra kungs Es gribētu jums pateikties par šos labo kompromisu, jo tas ir solis uz priekšu vismaz tai ziņā, ka te tiek marķēta izcelsmes valsts. Runājot par marķējumu, patērētājiem jābūt ir visas uzmanības lokā. Jo īpaši jāņem vērā tas fakts, ka, viņas, ka viņam jāzina, no kurienes viņu nopirktie produkti nāk un kas tajos ir patērētājiem būtu jāiesaist par vietējo produkciju, un arī šis kompromiss uzsver šo apsvērumu. Tas jau īpaši attiec uz izcelsmes marķējumu. Tas tagad ir paplašināts, iekļaujot uh, vairumu gaļas paveidu. Vēl ir daudz darāmā nākotnē. Svarīgi, lai nākotnē izcelsmes marķējums iekļaut arī pārstrādātos produktus un tas attiektos arī uz piena produktiem. Es gribētu atbalstīt Tremosas komentāru par valodu izmantojumu. Paldies! Paldies, Maners kundzak, priekšsēdētājs un pēdējais runātājs ir Nikolaše kungs. Lūdzu, vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Šis ir tipisks paraugs tam, kā Eiropas parlaments var konstruktīvi rīkoties eh, tajā tematā, kur saprot arī iedzīvotājiem dalībvalsts. Esmu priecīgs, ka mums izdevās vienoties par fondu lielumu, par, par informāciju, un es kā ārsts arī augstu vērtēju to, ka tiks norādītas aler, aler, alerģiju izraisošas vielas. Taču nenoliedzami ir arī tās, ka ja kāds man parādīs produktu, kurā ir dažas jaukas zemenes, bet tā skaitā būs arī mākslīgas vielas, piemēram, aromatizātori, tas tomēr nav labvēlīgi. Taču augstu vērtēju to, ka komisārs runā arī par citām lietām, attiecībās nākot, piemēram, krāsvielām, alkohola satura. Šī aspekta tiks iekļauti nākošajos priekšlikumos lai tādā veidā mm, uzlabotu Zomeras kundas labo paziņojumu. Ziņojumu. Pateicos viņai par viņas darbu. Paldies, Nikolša kungs. Tagad vārds komisāram lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, godātie deputāti. Ir ļoti svarīgi ir parādīt to, ka Eiropas Savienība vēlas izstrādāt tiesību aktus un arī strādā pie tā, kas uzlabotu mūsu iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Informācija ir parlamenta asinsrite, un es pilnīgi piekrītu Gerbrandī kunga piekrit, eh, priekšlikumam, ka uzlabot tehnoloģija, es ceru pavisam drīzā nākotnē, mums sniegs iespēju patērētājiem nodrošināt saulaicīgu informāciju par viņiem piedāvāto produkciju. Esmu ievērojis, ka daži deputāti uzstāj uz īstenošanas aspektu. Gan tad, kad viņi pieminēja <clears throat> dzīvnieku kaušanu bez apdulināšanas, gan arī runājot par dažādiem izstrādājumu paveidiem, imitācijām. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi. Patiesībā es arī stingri ticu tam, ka Pat pirms eh, mēs izstrādājam jaunos tiesību aktus, jaunos noteikums, jaunas regulas, mums ir tiešām jānodrošina tas, ka mēs pareizi iztenējam to, kas jau pastāv tiesību aktos šodien. Tāpēc mūsu resursi ir arvien vairāk jāvirza uz tiesību aktu īstenošanu, runājot par produktu imitācijām. Arī šeit mums jābūt ļoti radošiem. Es piekrītu Delanģas kundzei. Mums ir jābūt uzmanīgiem, norādot pareizo informāciju patērētājiem par uh, dažu vielu klātbūtni vai, vai trūkumu šajā produktā. Mēs nesniegtu iespēju radošiem uh, mahinatoriem uh, izmantot eh, mūsu izstrādātos tiesību aktus, la, tam, lai tomēr viņi varētu tālāk pārdot savu produkciju, piemēram, rakstot mazākiem burtiņiem nepatīkamo informāciju. Tātad arī šai ziņā mūsu regulē, regulē jābūt pareizam. Tāpat kā Liotārs kundze, arī es esmu vīlies par to, ka nav nekādas regulas par klonēšanu un nekādas informācijas par klonētajiem dzīvniekiem. Man šķiet, te mēs palaidām garām iespēju doties pareizajā virzienā, lai strādātu pie šādu informācijas, šādas informācijas sniegšanas tuvākajā nākotnē. Man šķiet, ka pašreizējais priekšlikums, kas nonāca uz mūsu galdu pirms vairākām nedēļām, varētu arī nebūt galīgais mērķis, uz kuru vairums no mums gājām. Tomēr tas norādīja uz virzienu, kurā mums jāiet lai panāktu to nostāju, kas iekļautu arī šādu veidu informāciju patērētājiem. Un atkal tas ir pats galvenais sniegt pareizi informāciju patērētājiem. Es atceros, ka tā reizē, kad parlaments mani uzklausījies, pavisam apzināti jums sacīju, ka te nav runa par to, ka mēs mācītu cilvēkiem, kas viņam jāēd, bet mēs viņam Mēs viņus informējam, kādas ir iespējas, un tad viņi var izdarīt apzinātu izvēli. Runājot par valodas jautājumu, arī šai gadē mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Mēs neesam grozījuši pašreizējo valodas regulējumu, bet tajā būtu uzmanīgi. Ja es saprotu pareizi, tad ierosinātais grozījums ļautu valstī, reģionam vai kādam novadam uh, Uh, savā marķējumā izmanto tikai vienu valodu. Manā skatījumā tas tikai mazinātu šīs informācijas uh, labumu, nevis otrādi veicinātu patērētā informētību. Šis regulējums uzskatāms par stūrakmeni patērētāju tiesībās uz informāciju noslēdzot likumdošanas procedūru, mēs varam pāriet pie īstenošanas procesa Daudz vēl ir darāms, lai pilnīgi nodrošinātu dažu noteikumu īstenošanu. Es paļaujos uz iestāžu auglīgu sadarbību, īstenojot šī regulē, šīs regulas īstenošanu. Gribu pateikties vēlreiz referentei Somers kundzei un visiem ānu referentiem par viņu lielo darbu. Paldies! Lielas paldies! Un tagad aicināšu padomus vārdā izteikties ministru Savicku kungu. Bardzo, paņem ševodņišanci. Paldies, priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, godātie deputāti. Vairāk nekā trīs gadus ilgst debatas par šo jautājumu. Ir ļoti dažādi atšķirīgi viedokļi, daudz šaubu par atsevišķiem apakšjautājumiem. jautājumiem Šeit arī izskanēja šie dažādie viedokļi, piemēram, Tabadži kungs izteica savu vilšanos par patreizējo priekšlikumu. Dāmas un kungi, tas, ko mēs ēdam, lielā mērā nosaka un ietekmē to, kā mēs dzīvojam. Mēs visi esam patērētāji. Mēs vēlamies, lai patērētājiem būtu maksimāls iespējas uzzināt par to produktu, kuri viņi grasās patērēt. la, svarīgi būtu, lai Mikalašika kunga kolēģiem pēc tam nebūtu jālabo paveiktais. Es gribētu piekrist komisāram Dalī, kurš tikko kā teica, ka patērētājiem nav, obligā... nav jāzina, kas viņam ir jāēd, bet viņam ir tiesības zināt, ko viņš ēd, kas ir tajā produktā, ko viņš vēlas iegādāties. Marķēšana pati par sevi nemainīs cilvēku ēšanas paradumus. Šajā ziņā es piekrītu Zemkas kungam. Mums ir nepieciešama ļoti plaša informatīvā kampaņa, ir jāizglīto mūsu patērētāji. Ar produkta aprakstu vien nepietiks. Piekrītu komisāram Dalī arī tajā jautājumā, ka e, šeit mums šodien tiek piedāvāts līdzsvarots kompromiss. Tas līdzsvars ir panākts starp mūsu pienākumu aizsargāt patērētāju un uh, starp rūpniec, pārtiks rūpniecības prasībām. Taču mums ir jārunā arī par citiem jautājumiem, kā dzīvnieku labturība, klonēšana. Leotāra kundze pieminēja savā runā šos aspektus kuri būs jānoskaidro nākotnē, jo pagaidām šajā priekšlikumā tie neparādās. Jūs īpaši uzsvērāt izcēlesmes norādīšanu marķējumā. Es atceros tās debats, kas mums bija 2003. gadā. Toreiz mēs vēl bijām topošā dalība valsts, tātad kandidāta valsts. Eiropas komisija mums teica, ka izcelsmes marķēšana nesot nekas cits kā vienkārši protekcionismu komerciāla izpausme. Es esmu ļoti gandarīts, ka atgriežamies pie šī jautājuma paplašinātajā Eiropas Savienībā, un šeit ir jauna pieeja šim aspektam. Šī pieeja paredz to, ka produktu izcelsme tiek marķēta diezgan detalizēti. It īpaši to produktu izcelsme, kas nāk no trešajām valstīm. Mēs zinām, ka Eiropas kopienas iekšienē produkti tiek ražot pēc ļoti stingriem noteikumiem. Šis jautājums, protams, netiks, tam netiks pielikts punkts šeit, par to mēs diskutēsim arī nākotnē. Produktu imitācija vai viltošana arī ir ļoti būtiska problēma. Tā ir parādība, kas ir plaši izplatīta, mēs nevaram vienkārši aizvērst at, aizvērt acis un izlikties, ka tā nepastāv. Pārtikas piedevas ir jāsauc īstajos vārdos ļoti precīzi, jo patērētājiem ir ļoti labi jāzina, ko viņš ēda. Un nobeigumā es gribētu jums visiem pateikties par šīm debatēm un likt pie sirds, ka un viest jūs uz pārliecību, ka jūsu viedoklis noteikti tiks nodots visās vajadzīgajās instancēs. Paldies, Savicka kungs! Un tagad nobeigumā referentu vēlreiz Zomers kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Dargie draugi, katrs no mums gribēja kaut ko vairāk sagaidīt no šī projekta. Katrs gribēja šeit iekļaut vairāk ideju. Es arī gribēju, lai uz uh, iepakojuma priekšas ir uzlikts kalorijas skaits attiecībā 100 gramiem vai 100 mililitriem, citiem bija vēl kādas idejas, bet uh, kompromisa doma jau ir tāda, ka katram nākas mazliet piekāpties. Ir jāatcerās, ka kādam varbūt patiks šīs detaļas, kādam nē, bet tikai šādā veidā mēs varam nonākt pie risinājuma. Uh, Es neuzskatu, ka tikai sarežģītā dosjē mums vajadzētu strādāt samierināšanas procedūras veidā. Tas nozīmē, ka e, šie grozījumi, piemēram, viens no tiem attiecas uz e, valodām, un par to rītdien plenārsēdē tiks e, balsots, tas noteikti šo kompromisu izgāstu. Ir pilnīgi skaidrs, ka samierināšanas procedūrā šis priekšlikums uh, izgāztos tāpat, kā nesen izgāzās pārtikas regula. Tieši tāpēc es uzskatu, ka visas politiskās grupas ir devas, devušas savu ieguldījumu, lai šis kompromiss varētu izdoties. Uh, Tas attiecas arī uz Leo Tārdas kundzi no GUE, un tāpat arī tas attiecas uz Rosī kungu no viņa politiskās grupas. Tieši tāpēc es tagad nesaprotu, kāpēc viņi pašlaik atsakās no šī kompromisa, ka viņi saka, ka šis rezultāts ir pilnīgi nepieņemams, ka mēs nevaram to apsveikt, mēs nevaram šeit priecāties tad kāpēc gan jūs piekritāt? Jūs taču palīdzējāt šo kompromisu veidot, un par to es, esmu jums arī pateicīga. Pašlaik izklausās, ka jūs gribat, lai jūs mazgā, bet lai jūs eh, nepaliktu slapji. Eh, es domāju, ka tas ir populisms, un eh, mēs nevaram šādā veidā palīdzēt patērētājiem. Mums ir jādara viss iespējamais patērētāju labā. Protams, ka mēs varējām panākt vairāk. Uh, Ir daudz dažādu lietu jāatrisina pārējais periodā, līdz šī regula varēs stāties pilnībā spēkā, taču esmu pārliecināta, ka komisija atradīs šos risinājumus. Taisnība, ka ir jāveic papildu pētniecība par alkoholiem, tāpat arī ir jānodrošina definīcijas alkoholiskiem gāzētiem dzērieniem. Mēs mēģinājām panākt labu risinājumu, un es gribētu lūgt jūs atbalstīt šo mūsu panākto politisko kompromisu. Paldies eh, Somers kundzei. Līdz ar to šīs debates ir noslēgtas un balsojums notiks rīt 12.30. Eh, Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Tas ir ziņojums, ko iesniegusi eh, Dagmāra.